Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Dārgie kolēģi, man ir tas gods atklāt mūsu uzklausīšanas otro sādaļu mūsu sanāksmes ietvaros, lai mēģinātu konceptuāli sakārtot to, ko mēs varētu dēvēt par Eirozonas budžetu. Un uh, jāsaka, ka Eirozonas pārvaldība nav ņēmusi vērā visas bažas un izaugsmes un nodarbinātības ziņā. Mums vēl ir daudz eh, darāmā. Mēs esam uzņēmušies iniciatīvu sagatavot ziņojumu par pārvaldības tematu un par Eirozonas budžetu Eh, vairāki avot ārpus parlamenta šo tēmatu palīdzējuši ir mm, izgaismot sīkāk, bet eh, eh, šodien mēs par to runāt sīkāk, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Tā kā šajā pasākumā strādā gan budžeta, gan um, ekon komitejas Roberto Gualtieri šobrīd uh, Eh, nevar būt klāt, bet es gribu sveikt mūsu video ekspertus, pirmkārt Benuāku Rē, kurš eh, piedalās no ECB direktora padomes klārs eh, Knots no Nīderlandes bankas, Gzavģi Rago no Parīzes ekonomikas skolas. Es Šeit norādīšu, ka Kerē runās par Eiropas budžeta jautājumu. Un bez monetārām specifikām, pat ja mēs varētu cerēt, ka kādu dienu Eirozonā būs šāds eh, piemērots politiku eh, miks. Um, Diemžēl profesor, profesors Kristiāns Skalis ir saslims un nevarēs būt kopā ar mums. Kā notiks šī uzklausīšana? E, vispirms 5 minūtes mūsu e, vienam no referentiem, lai uzsāktu uzklausīšanu, un tas, kurš ņems vārdu sākumā, dos iespēju un laiku izteikties kolēģim, otriem kolēģim beigās. Ik viens izteiksies um, desmit minūšu garumā, pēc tam referentiem tiks atvēlētas divas minūtes katram, pēc tam mēnu referentiem divas minūtes katram, ekspertiem būs piecas minūtes jautājumu atbildēšanai, un pēc tam, ja paliks laika, tad tie Kolēģi, kuri vēlēsies izteikties, varēs to darīt, un pēc tam viens no līdz referentiem teiks galvārdu. Un tagad es dodu vārdu Benoā Fjurē. Vēlreiz paldies, ka esat eh, kopā ar mums šajā sanāksmē, un paldies eh, vēlreiz visiem kas ir kopā ar mums atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Vispirms es dodu vārdu vienam no mūsu līdzreferentiem, Tervāns Šabēras priekšsēdētājs, jums piedodu. Ar eh, Reimeru Bēgi, kopš mēs sākām strādāt eh, pie šī uzdevuma, mēs esam jau pārplūdināti ar pieredzi, cik eh, tāla šī pieredze, kas tiek krāta kopš 12. gada, ir svarīga. Eiropas parlamentā starp divām komitejām mēs izlēmām uzsākt šādu ziņojumu, un, manuprāt, Pirmo reizi Eiropas parlaments izteiksies eksplicīti par jautājumu, kas attiecas uz Eirozonu, Eirozonas budžetu. Un šis temats um, būtu varējis parādīties Maastrichta līguma laikā, bet Delora komisija bija domājusi par citiem funkcionēšanas veidiem. Bet krīzes laikā visiem bija jāatzīst tas, ko savulaik eh, kā Maastrichts līgumu kļūdu, kas, eh, ko arī 12. gada sanāksmes atzina Eh, tieši vai netieši, vai tas būtu četru prezidentu ziņojums, vai arī eh, Hermana Van Rompeja Eiropadomē uzdotie jautājumi. Un mēs redzam, ka eh, pietrūks taisvien vairāk pieredzes, vairāk sasaistes, jo ja visa šī pieredze mm, Eh, būtu apkopot, tad mums nebūtu jāraksta šis ziņojums, bet šis ziņojums vēl nav uzrakstīts, un katru dienu izskan jauni priekšlikumi, kuri dažkārt papildina, dažkārt ir pretrunā ar citiem priekšlikumiem, un ne tikai tāpēc, ka ir atšķirīgi viedokļi un pieejas. No savas puses man sāk veidoties organizēts redzējums tiem iemesliem, kāpēc mums ir vajadzīgs Eirozonas budžets es tos tā saucu vienkāršotākā un skaidrākā veidā. Pirmā funkcija tā būtu stabilizēšana saskaroties ar simetriskiem, asimetriskiem triecieniem. Otrā funkcija būtu paturēt investīciju kapacitāti Eirozonā, ejot eh, tālāk ehm, stabilitātes pakta nostostajām robežām. Un trešā konverģents funkcija ārpus eh, Eh, budžeta mehānismu, kas nav sevi pierādījis konverģencē Eirozonā. Eh, tas ir mazākais, ko var teikt. Un šajā sakarā var piebilst, ka vairāki resursu tipi ir pieejami. Pirmais, kas būtu Eirozonas budžetā mm, embrijs ar Eiropas stabilitātes mehānismu un visu tā potenciālu. Uh, visas iespējamās lietošanas, kādas varētu būt iedomājams šodien, ja mēs uzskatām, ka stabilitātes funkcijā Banku Savienības pabeigšana uh, ir viens no uzdodamajiem jautājumiem, un tas ir viens no vienod, vienādojumiem, uh, kas jārisina, lai varētu amortizēt simetriskos, asimetriskos triecienus un domāt par automātiska stabilizatoru veidošanu, piemēram, par bezdarba pabalstiem un kompensācijām. Tālāk eh, aizņēmumu jautājums un konverģences jautājums, kas nereti tiek apstrīdēts. Eh, un Kopīgie saskarsmes punkti ar daudzgadu finanšu schēmu arī šeit varētu palīdzēt. Tad, nu, kad mēs esam uzklausījuši um, tik tālu, domāju, nevienu nesmu šokējusi, bet, manuprāt, pietrūkst pareizie argumenti, lai varētu pārliecināt tos, kuri pieņem lēmumus. Un tie, kuri pieņem lēmumus šodien, tie ir tie, kuri sanāk kopā vai no Eiro grupas, vai Ekofin, vai Eiro padomas ietvaros. Un iespējams, ka jūsu šodienas izklāsts varētu mums labāk paskaidrot, kādas jūsuprāt būtu vislabākās opcijas un it īpaši kādi būtu vislabākie argumenti, lai mēs izprastu to, ka pārliecināt tos, kuriem ir jāpieņem lēmums. Un lai tie pieņemtu. Paldies, Pervanš Beresa. Un tagad dodam vārdu. Beigas kungs, jūs uzstāsieties noslēgumā. Un tagad dod vārdu Benvakarē. Paldies! Eh, priekšsēdētāji, godājumie priekšsēdētāji, tu, un man uzstāšanās būs angļu valodā, bet iesākumā es vēlētos pateikties abu komiteju priekšsēdētājiem un abiem referentiem par šodienas diskusijas organizēšanu, lai virzītu tālāk publiskās debats par eirozonas kapacitāti eh, tādā politiskā veidojumā, kā Eiropas parlaments. Un man būs nepieciešama šī politiskā pieeja, kas arī relativizēs visu manis sacīto kā Eiropas centrālās bankas pārstāvi. Man norunglī. Un tagad tālāk angļu valodā. Mēs visi apzināmies, ka politiskā, politiskā uzmanība parasti koncentrējas uz citiem jautājumiem, un tas nav iemesls eh, zaudēt uzmanību runājot par EMS pabeigšanu, it īpaši tās spēju absorbēt triecienus nodrošināt eh, konverģenci. Ir nepieciešams sākt šo diskusiju jau šobrīd, pat ja um, finanšu iespējas tiek izmantotas citur. Ja riski īstenosies, tad nebūs viegli reaģēt uz bēgļu krīzi un apkarot terorismu. Paskroties uz fiskālo politiku šodien, rod skaidrību, cik svarīga ir šī diskusija, jo atvesļošanas Eirozonā notiek mēreni, balstās uz eh, zemām energoresursu cenām un eh, to, ka ir liela nenoteiktība saistībā ar ģeopolitiskiem riskiem, publiskām finansēm, daudzās eh, Eiropas zonas valstīs joprojām ir nestabila situācija Un nu, tāpēc eh, arī ir eh, šaubas par to, vai Eirozona tiks galā ar lieliem triecieniem. Ir nepieciešams mazināt šīs šaubas, jānodrošina, ka Eirozona eh, ir gatava triecieniem kā viens no diviem centrālo banku banķieriem šeit kas ir klāt, man nav jāskaidro jums šie principi, tam ir jābūt kā iznākumam, politiskām diskusijām, bet varu piedāvāt savu vērtējumu par to, kāpēc mums nepieciešams fiskālā kapacitāte un kāpēc tā nebūs eh, kā brīnumzāles pret visām nelaimēm un eh, ko, tā, ko ar to varēs panākt. Sākumā precizēšu, ka Eirozona šobrīd eh, atrodas krustelēs Viens tālākais ceļš varētu būt atbildīga fiskālā politika, un otrs varētu būt kopīga fiskālā kapacitāte, jeb Eirozonas budžets. Un tad e, izvēle jāizdara balsoties uz e, filozofiju vai uh, kādu citu principu. Priekšnosacījums fiskālai politikai ir uh, spēt palīdzēt makroekonomisko stabilitāti iegūt un nodrošināt to, ka finanšu tirgi un cilvēki uzticas stabilitātei. Tādēļ stabilitātes un izaugsmas pakta īstenošana ir tik svarīga. Tas ir eh, politiski un ekonomiski absolūti nepieciešams. Mums ir nepieciešams ticēt šai spējai koordinēt fiskālo politiku un iedzīvotājiem jāuzticas, ka visi ievēro kopīgas noteikumus. Jebkāda kopēja fiskālā kapacitāte tiks finansēta no šiem nodokļiem vai nākotnes nodokļiem, eh, kas jau nu, tie paši nodokļu maksātāji, kas eh, jau šobrīd maksā šos nodokļus. Mēs nevaram tagad to kraut kaut kādu papildus Līdz ar to mums nepieciešama uh, ir nodrošinoša atbildība nacionālā līmenī vispirms. Tas nozīmē, ka dalību valstīm ir uh, valsts budžetos jāiestrādā pietiekams bufers, lai varētu absorbēt šādas trieciens. Izaugsmas stabilitātes uh, pakts acīm redzam jāpadara efektīvāks un stabilāks, paredzot nepieciešamos mehānismus, lai būtu, atti, nu, vai tas ir nepieciešams, tas ir jautājums, uz kuru vēl jāatbild. Tā visdrīzāk būs diskusija citai dienai. Lai nu kā, man secinājums šobrīd ir tāds, ka uzticēšanos neatjaunosim, ja mēs sāksim likvidēt esošos noteikumus. Sāksim ar to ievērošanu. Un tad otrs variants. Krīzēs laikā mēs pieredzējām, ka bez monetāras politikas instrumentiem nacionālā līmenī, kas principā ir monetārās savienības definīcija, Fiskālā politika neīstenojas efektīvi, ja triecieni ir lieli un ja ekonomika nav spējīga un finanšu sektors nav spējīgs absorbēt šos triecienus. Tādēļ ir nepieciešams mazināt šo triecienu ietekmi, tieši tas tiek panākts ar Banku Savienību un banku savienība būtu labs risinājums, bet mēs nevaram pieņemt, ka no šī brīža Eirozona būs imūna pret krīzēm, tāpēc piecu priekšsarētāju um, ziņojumā tiek prasītas panākt to, ka ir spēja Eirozonā izturēt šādus triecienus, ja nepieciešamie mehānismi jāizveido, lai tas notiktu. Un, ja jūs jau apspriedāt uh, risinājumus, tad Tā eh, varētu būt bezdarbnieka, eh, bezdarbnieku apdrošināšanas schēma vai otrs risinājums ir Eirozonas budžets. Protams, ka beigās tas būs politisks lēmums, un tā īstenībā ir iespēja veidot debates eh, par kopīgiem mēķiem Eiropā un Eirozonā, un šāds debats ir ļoti vajadzīgi un iet tālāk par ekonomiskajiem jā, apsvērumiem. Tā kā es uzskatu, ka tur tālāk nav vērts iedzināties, jo tā pamatā ir politiska diskusija. Kā maksimāli palielināt EMS e e, ietekmi? Šeit mēs redzam e, progresu trijās jomās. Pirmā joma fiskālo resursu apvienošana vienalga, cik lielā apmērā un kādā veidā darbojas tikai tad, ja solidaritāte iet kopā ar atbildību. Virzīšanās uz fiskālo risku dalīšanu ir saistīta ar kopīgu lēmumu pieņemšanu, kur ir kopīgas institūcijas. Tātad jāpāriet no noteikumiem pie kopīgām institūcijām. Uh, Un e, šeit jābūt arī priekšnosacījumiem, ka, ka ir jābūt izpildītiem fiskālajiem noteikumiem. Otrakārt, ir jācenšas mazināt slogu, stiprinot stirgs e, balstītās korekcijas. Šeit e, Ludvigs Erafs saka, ka cik vien fiskālā savienība, cik nepieciešams, bet eh, cik eh, vien daudz tirgus eh, instruments, cik iespējams. Tas nozīmē, ka jāpabeidz banka savienība, riska kapitāla savienība, tā skaitā spēcīgāks pārobežu kapitāla saiknes. Tas nozīmē arī vienotā tirgus pabeigšanu, tā skaitā pakalpojumu jomā, nodrošinot to, ka uh, publiskajā sektorā risks ir ļoti ierobežots. Trešais princips, manuprāt, ir tas, ka eh, apdrošināšanas principu pamatā eh, riski tiek vienlīdzīgi sadalīti. Apdrošināšanas mehānismi eh, tiek sadalīti vienlīdzīgi. Tas nozīmē, ka jebkādi ja virzīja, virzīšana šajā, šajā virzienā ir jāpavada ar pietiekamu nodrošinājumu. Mums ir nepieciešama fiskālā kapacitāte, bet kopā ar konverģenci mums šīs ekonomikas ir jāpadara noturīgāks pret triecieniem. Un priekš tā mums ir nepieciešama arī politiskā konverģence, jo, ja jūs vēlaties veidot jaunu konverģences procesu, ir jāvienojas par principiem, par mehānismiem. Uh, un tikai tad var runāt par politisku konverģenci un noslēgumā tad. Aizsardzība pret eh, morālajiem, eh, morālo kaitējumu ir ļoti svarīga, bet to nevar izmantot kā stratēģiju, eh, lai nevirzītos tālāk uz fiskālos kapacitāti. Nevar to atlikt uz kaut kādu nezinām nākotni Mums ir paralēli nepieciešams virzīties uz fiskālo buferu atjaunošanu nacionālā līmenī. Tāpat ir jāspēj absorbēt e, trieciens nacionāla līmenī un jāstiprina iestādes Eirozonas līmenī, lai mums būtu spēcīgas kopīgas institūcijas, kas varētu izmantot šo kopīgo fiskālo um, kapacitāti. Ar to šobrīd arī beigšu, un uh, man prieks bija piedalīties šajās diskusijās. Sīpur. Euh, Paldies par šo izklāstu, Karēkungs. Un mēs apzināmies, ka šādā projektā ir politiska um, apņēmība. Un tagad es dodu vārdu Nīderlandes uh, centrālās bankas prezidentam Klasam Knotam. Lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Paldies, uh, priekšsādātāji, referents kundze un referents kungs, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Paldies par jūsu laipno ielūgumu piedalīties šajā uzklausīšanā par uh, budžeta kapacitāti Eirozonai. Man ir eh, liels gods arī dalīties eh, savās domās ar Eiropas parlamentu un ka ceru šīs domas eh, jums būs noderīgas tālāk virzot uz priekšu tās domas un idejas, kas jau ir aizsākts dokuments, manuprāt, šķie dod tādu ļoti bagātīgu izklāstu par to, ko varētu sasniegt šādu fiskālā kapacitāti, tur ir dažādi viedokļi un potenciālās funkcijas šādai, funkcijas šādai kapacitātei aplūkots, tā skaitā konverģents atbalsts, mm, atbalsts reformām un tāpat arī kādi eh, atbalsts pasākumi, bet es vērstīšu uzmanību uz to funkciju, kas varētu dot vislielāko ieguldījumu. Tas būtu asimetrisko triecienu stabilizācija. Un e, šai sakarībā runāšu par četrām jomām, kas, manuprāt, ir būtisks runājot par šādu Eiropas Savienības budžeta stabilizācijas fondu. Pavisam īsi runāšu par ietekmi, kāda var būt uh, uzņēmumiem un iestādēm uh, Eiropas Savienības līmeniem, kas notiek dalību valsts līmenī par atšķirību par starp ex ante risku uzņemšanos un ex post uh, pārsadalīšanu, kas saistās ar vienu virzienu pārnesumiem, un tālāk, cik relatīvi ir svarīga publisku un privātu risku dalīšana. Bet pirms runāšu par šiem aspektiem, visam īsi atkārtošu, kā es uzskatu budžeta politika attīstīsies krīzes laikā. Sākotnējā ekonomiskā un monetārā savienībā kopīgs budžets nešķiet nepieciešams, jo šķīta, ka dalībvalsts spēja pašas caur saviem budžetiem um, mīkstināt šos atmetiskos uh, triecienus, ja vien tās pie, pieturās pie stabilitātes un izaugsmas pakta. Diemžēl situācija izvērtās savādāk, un uh, vairākās valstīs uh, budžets politika nevarēja izpildīt savu stabilizējošo lomu īpaši labi. Tas daļai notika, tāpēc, ka bija nepietiekama iepriekšēja budžeta disciplīna pirms krīzes, daudz dalībvalsts saņēma vidustermiņa mērķus, Eh, budžets bija tuvu līdzsvaram vai arī pārpalikumā tikai eh, viņu eh, tālākās prognozēs un nerealitātē. Fiskālais šoks krīzes laikā to pastiprināja makroekonomiskie nelīdzsvari, kas bija uzkrājušies jau iepriekšējos gados. Valstīs, kurās bija vislielākais nelīdzsvars - Grieķija, Portugāla, Īrija un Spānija, budžeta deficīts 2009. gadā bija vidēji turpat vai 11%, 11% punktu, par 11% punktiem augstāk no IKP nekā tas bija gadu iepriekš. Tātad rezultātā um, bija neizbēgams ilgāks uh, fiskālās konsolidācijas periods un no 11. līdz 14. gadam uh, Eirozonā notika tāda kā saraušanās, un tas ir tieši tas brīdis, kad ekonomiskā un monetārā politika sasniedz savu zemāko nulles līmeni. Šajos ārkārtas apstākļos budžeta stabilizācijas fonds varēja vismaz teorētiski būt palīdzējis stabilizēt šos asimetriskos triecienus dalību valstīs un panākt eh, līdzsvarotāku politiku Eirozonā. Tāpat laikā bija jau skaidrs pirms sākās ekonomiskā un uh, monetārā sabiedrība, ka stabilizācijas fonda izveide ir daudz sarežģītākā praksē nekā teorijā. Ir grūti izpildīt nosacījums, lai šāds fonds būtu politiski pieņemams, un daži no šiem nosacījumiem jau ir um, izskatīti piecu uh, priekšstādātāju ziņojumā. Tā kā ir ierobežots atbalsts lielam federālam budžetam, tad fondam ir jāpaliek limitētam uh, apjoma ziņā un. Uh, īpaši grūti būtu izvairīties no pastāv, pastāvīgiem pārnesumiem un negatīvu ietekmu uz budžeta disciplīnu. Šai kontekstā es gribētu izgaismot trīs galvenos praktiskos uh, izaicinājumus un vienu iespējamu alternatīvu. Pirmais izaicinājums - asimetrisko svārstību tips Eiropā to ir grūti stabilizēt efektīvi ar limitētu fiskālo kapacitāti. Stabilizācijas fondi tipiski ir vērsti uz biznesa ciklu, un biznesa ciklam ir parasti astoņu gadu ilgums. Un šāds ierobežots ilgums arī uh, iemaksas un izmaksas no fonda padarīs par tādām pagaidu Ja mēs skatāmies uz eirozonas eh, biznesa cikliem, tad tie ir bijuši ļoti sinhronizēti kopš 99. gada. Tā vietā asimetriskās eh, svārstības un fiskālās pozīcijas bija daudz plašākas un arī tādas ilglaicīgākas, jo tās saistījās ar finansiālo ciklu, kuram ir eh, divreiz lielāks, garāks ilgums - 16, 20 gadi, tātad nekā šim uzņēmumam ciklam. Un šie nelīdzsvari sakrita arī ar cēnu konkurētspējas tekošo kontu un kredītu un mājokļu ceļu pieaugumam. Un šīs ilglaicīgākās svārstības radīja tādus liels izaicinājumus, praktisks izaicinājums, kuriem vēl nav pievērsts pietiekama uzmanība ne priekšstādātā ziņojumā, ne citur. Tātad fonds, kas būtu vērsts tikai uz biznesa cikliem, tas stabilizētu tikai mazu Uh, finanšu ciklu daļu, bet uh, fonds, kas ir vērsts uz finanšu ciklu, tas savukārt uh, pieļauj tādus ilglaicīgākus transfers nekā valsts šobrīd šķiet gatavs pieņemt. Otrs praktiskais izaicinājums ir tāds, ka uh, Eh, tur notiks eh, tāda savstarpēja iedarbība arī ar nacionālajām fiskālajām politikām dalību valstīs. Te jārunā par nodokļiem, kas tiek ievākts Eiropas Savienības līmenī, bet eventuāli visus nodokļus jāmaksā eh, tiem pašiem Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem. Mēs nevaram ievākt, iekasēt nodokļus no marsiešiem. Tātad federāls fonds atkarībā no tā veidola. Uh, ir atkarīgs no nacionālās eh, nodokļu apsikšanas un iekasēšanas un arī fiskālās telpas iespējām katrā dalībvalstī. Un šī problēma varētu kļūst, smaga, kļūst smagāka, ja fondam ļauj aizņemties, jo tas eh, var radīt deficīta risku eh, federālā līmenī papildus pamatlīmenim. Raugoties uz nodokļu režīmiem, uh, un dalībvalstīs, tas stabilizācijas režīmam nevajadzētu novest pie augstākiem nodokļiem un um, aizdevumiem, bet tas nozīmē, ka fonds varētu uh, ietekmēt stabilitātes izaugsmas paktu, un šķiet, ka secinājums uh, ir neizbēgams, ka ir kāda virzīšanās uz fiskālo kapacitāti Eirozonas līmenī, tam vajadzētu iet roku rokā ar daudz uh, stingrāku uh, fiskālo noteikumu īstenošanu dalībvalstu līmenī ar vēl spēcīgāku fokusu uz parādu līmeni un mm, iespējamām nodokļu saistībām nākotnē. Trešais praktiskais izaicinājums - stabilizācijas fonds joprojām palielinātu publisko kopīto, kopīgo riska dalīšanu. Eh, riska dalīšana ir eh, palielinājusies Eiropas Savienībā tādiem mehānismiem kā Eiropas stabilitātes mehānisms, Un kaut gan tā nav slikta lieta, pamata problēma ir tāda, ka e mēs joprojām nedarbojas pietiekami labi ļoti būtiskās politikas jomās. Dalību valstīm ir būtiskas atšķirības ne tikai attiecībā uz valsts parādu vai takošā konta parādu, bet arī cik labi tās var pielāgoties vispārējais konkurētspējas un institucionālās kvalitātes ziņās. Ja izējas pozīcijas ir tik ļoti atšķirīgas, tad stabilizācijas fonds tikpat labi varētu kļūt par tādu pakāpenisku vienvirzienu transferu izmaksāšanas mehānismu un nevis uh, tādu patiesu eksanta riska dalīšanu, ja mm, pirms tam nav bijusi nekāda, teiksim, zināšana, kādā virzienā šie maksājumi ies. Tālāk, ka publiska riska uzņemšanās palielināšana tas jādara kopā ar spēcīgāku politisko koordināciju un arī riska samazināšanu. Ekonomiskā monetārā savienība, tai būtu jānodrošina lielāka atbilstība stabilitātes un izaugsmas paktam un tāpat arī makroekonomisko nelīdzsvaru procedūrai, lai efektīvi novērstu šādus nelīdzsvarus no tā, ka tie pastiprina fiskālos eh, triecienus, eh, kā mēs to redzējām krīzes laikā, un ekonomiskā un monetārā savienība, tā nepieciešama spēcīgāka ekonomisko struktūru konverģence. Un tur būtu nepieciešama koordinātāka eh, pieeja attiecībā uz darba, tirgus reformām. Šo problēmu dēļ politiķiem ir jādomā ļoti nopietni par jebkādu fondu veidošanu un par prasībām, ko tas eh, atkal uzliek citās zonās, eiro, eh, citās aspektos eirozonā. Un eh, mans pēdējais un ceturtais vērojums. Lai uzlabotu stabilizāciju triecienu gadījumā, tad jāpiemina pētījums, kurš demonstrē, piemēram, ASV gadījumā privāta riska kopīga dalīšana integrētos finanšu tirgos izlīdzina un, uh, principā, izlīdzina lielāku skaitu asmetisko triecienu, vairāk kā 60% nekā, mm, ja to dara caur federālo budžetu, tad ir tikai 13%. Nesenāk pētījumi Kanādā un Vācijā arī konstatē ļoti līdzīgus rezultātus. Tā tad privāta riska dalīšana tai ir vēl lielāks potenciāls nekā publiskā riska dalīšanai, bet, diemžēl, tā ir mazāk attīstīta ekonomiskā monetārā savienībā kapitāls. Privāta kapitāla, kapitāla flūs, plūsmas pat sarežģītos apstākļos, kad uh, valstis uh, izjūt prociklisku kapitāla aizplūšanu, tad uh, jāsacina, ka uh, ir jāstiprina finanšu integrācijas formas, jāpadara tās robustākas un uh, Eiropas kapitāla tirgus savienība, manuprāt, ir labs sākuma punkts. Un tas nozīmē, ka pat pirms mēs um, domājam par federālu budžetu, šoku triecienu izlīdzināšanu, to noteikti var uzlabot jau tagad. Ļoti ievērojami. Paldies. Merci, monsieur. Paldies par jūsu izklāstu. Un tagad um, došu vārdu Xavierā Golu Paldies, priekšsēdētāji, paldies referentiem par um, iespēju izteikties pār šo jautājumu. Es izteikšos kā ekonomiskās konjunktūras komitejas priekšsēdētājs, eh, kas uzklausa dažādus viedokļus par Eiropas budžeta jautājumiem. Es izte, uzstāšos franču valodā, ja eh, neviens tam neiebilst sākšu ar eh, konstatējumu, lai pamatotu šo nepieciešamību diskutēt par budžeta jautājumu Eiropas līmenī, kas zina, pastāv zinātnes pragmatisms par ekonomiskajām diskusijām, e, kas ir piesaistījis stabilizācijas jēdzienu, kas ir norādīts piecu priekšsēdētāju ziņojumā. Un šeit ir manuprāt, ir centrāla misija, kas skaidro to, kā veidoja šīs diskusijas. Otrkārt, mēģinot atrast eh, argumentus Eiropas budžeta problēmas sakarām Zināms, pragmatisms liek eh, salīdzināt Eiropas Savienību ar citām fiskālām federācijām, piemēram, Kanādu, Savienotajām valstīm, eh, lai redzētu, kas darbojas fiskalizācijas jomā un kas nedarbojas. Trešais elements, par ko es vēlos šodien runāt, tie ir precīzāki rīki visos. Um, politiskajos jautājumos, par kuriem es runāšu, kas um, un konkrēti par Eiropas bezdarba apdrošināšanu. Es domāju, ka varam piekrist tam, ka Māstrihtas un stabilitātes un izaugsmes pakts uh, nespēja e, izturēt krīzi, e, un konkrēti nespēja izturēt ekonomiskā šoka apjomu. Maastrichta bija piešķirta, du, Maastrichtas doma bija piešķirta um, cikla jēdzienu un šobrīd Eirozonā ir pieprasījuma deficīts, kas izpaužas ar paaugstinātu bezdarba līmeni un um, pieprasījumu deficītu. Veidojot elastības nosacījumus, mēs nonākam pie sistēmas, lai šeit būtu runa pār sarežģītiem elastības nosacījumiem, kas apgrūtina Eiropas noteikumu e, saprašanu gan iedzīvotājiem, gan ekonomistiem, un tas apgrūdina noteikumu ievērošanas ticamību, jo e, jau vairs nevar saprast par kuriem noteikumiem ir runa. Tad, kad mēs e, runājam par noteikumiem, jārunā par to skaidrošanu un par to, ka jāpatur prātā Eiropas pieprasījuma deficīti un kā nodrošināt makroekonomisku stabilitāti Eiropas līmenī. Ir jābalstās uz um, pašreizējo situāciju un pieprasījumu deficītu uh, uzlūkojot citas fiskālas federācijas citu monetāro savienību specifika Eirozonā ir federālā budžeta niecīgais lielums salīdzinājumā ar valstu lielumu. Runājot par e, tēriņu procentiem, federālais budžets ir 2% no izdevumiem e, e, Eirozonā, savukārt Kanādā, Eh, kas ir eh, visdecentralizētākā valsts, tas ir astoņas reizes lielāks. Neviena šāda savienība nepastāv ar tik vāju federālo budžetu, lai varētu stabilizēt ekonomisko situāciju. Un tādējādi parādās divas būtiskas diskusijas šajā stabilizācijas eh, ziņā pirmā ir nacionālo budžetu stabilizācija, un otrkārt specifisku preciklisku rīku izmantošanu papildu šai koordinācijai. Bet eh, papildu jautājums, ko norādīja arī Benoā Kerē, ir fiskālo rīku izmantošana pirmkārt un otrkārt federālu rīku izveidošana. Fiskālo rīku koordinācija, kuru mēs varētu paredzēt, domāju, ka tā ir jāsaista ar ekonomisku analīzi, ko padara iespējama Eiropas eh, fiskālās padomas izveidošana, kas ir norādīta piecas priekšsēdētāja ziņojumā, un Eiro padome varētu kā neatkarīgu analīzi veikt konsekvenci atšķirīgiem budžetiem stabilitātes izaugsmas notiekumu ietvaros, lai redzētu, vai pastāv kādas rezerv, manevrēšanas rezerves valstīm, kas respektē stabilitātes izaugsmas paktu, lai veicinātu makroekonomisko stabilitāti. Šodien ir um, eirozonas valstis ar budžetu pārpalikumu, kas varētu eh, sniegt savu devumu eirozonas stabilizēšanā. Eh, šis koordinācijas jautājums ir eh, centrāls, kas jāskata Eiropas debatēs ar um, neatkarīgu padomi. Sākotnēji mēs varam runāt par ieteikumiem, līguma grozījumiem, eh, kas tiktu skatītas attiecīgās Eiropas institūcijās, parlamentā, Eirogrupā, lai ietekmētu diskusijas nacionālos parlamentos, nacionālas koordinācijas virzienā. Tad, kad esmu nosauc šos elementus, eh, nacionālo budžetu koordinācija kļūst par neiespējamu uzdevumu vidējā termiņā. Monetārās eh, politikas koordinācija Eirozonā bija tik sarežģīta, ka tika. Um, eirozonu izveidot kā risinājums, eiro pas budžetā izveidošana ir jāparedz kā pretciklisks fiskāls e, rīks eirozonas līmenī. Šis fiskālais rīks, kā to norādīja Notakungs, tam ir jāņem vērā vairākas grūtības runājot par eh, morāliem jautājumiem. Eh, tekst, likumdošanas tekstiem Eiropas Savienībā un dalība valstīs. Un visa šīs grūtības nedrīkst noslēpt nepieciešamību definēt šādu jautājumu. Galvenais rīks ekonomiskās efektivitātes jomā citās federā. E, rālās vienībās e, plaši skatīts literatūrā, ir bezdarba apdrošināšana, kas varētu būt eirozonā rīks, kas būtu viens no precikliskiem rīkiem. Vairākas iespējas šeit ir um, paredzamas, bet es gribētu norādīt, ka Amerikas um, pa, paraugs būtu rīks, kas ir uh, savietojams ar uh, darba tirgus daudzveidība. Amerikā tas ir um, ļoti daudzveidīgs un mēs varētu paredzēt budžet, federālu budžetu, kas dotu iespēju ilgtermiņa bezdarba pabalstus paredzēt katrai valstī specifiskus, kas tiktu finansēt no Eiropas budžeta gadījumā, ja valsti skar krīze un augstāks bezdarbs līmenis. Es tagad eh, tehniski par detaļām vairāk nerunāšu, bezdarba apdrošināšanai vairāk priekšlikumi ir izskanējuši un ir uz darba galda, bet es domāju, ka lai strādāt pie šiem jautājumiem, ir jāapsvērš konkrēts rīks, kas būtu savietojams ar Eirozonas struktūru un Eiropas um, bezdarba apdrošināšana, manuprāt, būtu vispiemērotākais rīks. Tālāk ar šo jautājumu ir, ir jāsaistā pagaidu bezdarba apdrošināšana, kas uh, palīdzētu stabilizēt risku Eirozonā. Bet pašu parāda veidošana, kā droša vērtspapīra veidošana ir paredzama, kas makroekonomisko risku dotu iespēju pārvaldīt pret cikliskā veidā. Es atgādināšu eh, noslēgumā vēl trīs būtiskās di dimensijas. Eh, pieprasījuma deficīts, kas ir viens Eh, no līdz galam neizdomātiem, neatrisinātiem jautājumiem. Otrkārt, zināms pragmatisms un salīdzinājums ar citām monetārām savienībām. Un treškārt, konkrēts rīks, kā Eiropas bezdarba apdrošināšana. Paldies, Ago kungs, paldies par šo uh, izklāstu un skaidrojumiem. Tagad vārds atkal mūsu abiem referentiem, kuri varēs reaģēt uz visiem trim izklāstiem un uzdot jautājumus. Beigas mums ir pie. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī par interesantajiem izklāstiem. Korēkungs, jūs īpaši izcēlāt divas lietas. Mums ir jāpabeidz ekonomikas un monetāro savienību, neskatoties uz tām krīzēm, ar kurām mēs saskaramies. Un es vēlos papildināt uh, neatjaunojot eh, solidaritāti un uzticēšanos starp dalību valstīm. Bet eh, tas vienkārši neizdosies. Otra lieta, jūs teicāt, bez šī brīža noteikumu ievērošanas uzticēšanās nevar būt. Tieši par to ir runa. Runājot par instrumentiem, kas mums var palīdzēt, ai, eiro paliktu stabils un lai globālā mērogā tam vēl būtu pastāvišanas iespējas, bet daļēji mēs jau esam virzībā uz suverēnu nacionālo valstu klubiņu. Arī par eiro un arī par atsevišķiem trustu fondu jautājumiem un ārkārtas palīdzības jautājumiem, kuras pēc būtības atbalsta. Mēs visu laiku esam tādā procesā, kā kaut kas tiek nodots ar pakalpojumu veidā izpildēt citiem. Mērķis ir iekšējais tirgus un četru pamata brīvību saglabāšana un e, valūta ir eiro. Viss pārējais ir izņēmumi. Ilgstoši izņēmumi vai kamēr uh, tiek pabeigts ceļš virzībā uz eirozonu un nevar mainīt šo nostāju. Uh, Ja pašas pamatlietas eh, tiek starpvaldību līmenī darītas kaut kur ārpusē, tas tikai pasliktinās situāciju, nevis to uzlabos. Un man ir šādi jautājumi. Vai jūsuprāt, ir tāda notikuma attīstība, kas uh, saka, ka ir pietiekami eh, skaidri pārauta saiknes starp valsts parādiem uh, un banku sektoru un tādējādi mazināts risks, kas ir nodokļu maksātājiem. Otrakārt, kā jūs redzat fiskālās kapacitātes izveidi saistībā ar esošajiem instrumentiem ESM, struktūra fondiem, koheizijas fondu, kas savulaik tika ar konkrētu mērķi dibināts, vai jauniešu nodarbinātības iniciatīvu, un par kādu nepieciešamo finanšu apmēru uh, um, būtu jārunā um, tāda budžeta gadījumā, kas īsti vairs neveido 1% no IKP. Un tad vēl pavisam ātri uh, vēl viens jautājums. Kā rīkoties ar šādu kapacitāti, attiecināt to tikai uz eirozonu, jeb atvērt arī valstīm, kas nav eirozonā? Līdzīgi kā 2011. gadā bija Eiro plus pakts Vai jūs varat iedomāties, e, ka ņemot vērā visu šo politisko un ekonomisko situāciju, kurā Eiropas Savienība atrodas, varētu būt arī tāds pakāpenisks plāns izstrādāts, lai soli pa solim pierādot, ka viss, e, par ko ir panākt vienošanās, tiek īstenots, tiktu tādējādi papildus elementi iestrādāti un tādējādi palielinās savstarpējo uzticēšanos un tad teikt varētu parādīties arī perspektīva, eh, kā eiro beigās eh, nonāk pie finanšu kapacitātes. Paldies, Beigskungs. Perons Beres. Paldies. Ļoti īsi uzdošu pāris jautājumus. Pirmkārt, Benoit Kurē Jūs sacījāt, ka tas būs pakāpeniski un ar nosacījumiem. Bet vai mums ir vēl laiks atlicis? Šeit te runāju par bēgļu krīzi, par sarunām ar apvienoto karalisti, bet es runāju par situāciju, kurā monetārā politika ir sasniegusi robežas, kad eh, monetārās politikas ietekme uz e, eirozonas ekonomisko politiku ir ierobežota un ir skaidri redzams, ka nesot Eiropas e, pamudinājumiem e, atšķirības starp dalībvalstīm tikai pieaug. Mans nākošais jautājums jūs politiķi varētu man uz to atbildīt, tā kā esat piedalī, pie, piekrituši piedalīties šajā uzklausīšanā, tad, kad jūs runājat par institucionālo aspektu mehānismam, e, kas būtu jāveido līdz ar Eirozonas budžetu. Mūsu darba dokumentā pastāv vairākas hipotēzes, no kurām viena būtu, ka Eiropas parlaments kļūst par Eirozonas budžeta izvērtēšanas parlamentu. Un varētu pat e, runāt par specifisku Eirozonas struktūras veidošanu. Tālāk, Rotkungs, man ir divi jautājumi jums. Pirmais. Jūs garām ejot pieminējāt makroekonomiskā līdzsvaru uzraudzību, vai jūsuprāt šīs analīzes potenciāls tiek pietiekami izmantots, vai arī jūsuprāt varētu to izmantot vairāk. Un mans otrais jautājums saistībā ar jūsu ceturto novērojumu, ka jūs sakāt te, eh, ar pri, privāto risku uh, kopīgu uzņemšanos varētu nonākt pie tikpat interesantiem rezultātiem. Un jūs salīdzināt e, Eirozonas stāvokli ar stāvokli Savienotajās valstīs vai Vācijā, bet abos šajos gadījumos eh, un paradoxāli šie šo piemēru izmantošana, jo šajos gadījumos backstops un budžetis eh, līmenis, sākot ar kuru var atbalstīt privātu risku pastāv. Un visa šīs debates saistībā ar kapitālu tirgus savienību, pieļaujot, ka ja tiktu attīstīt kapitāla tirgus savienību, būtu labāk piekļuvi ekonomiskiem spēlētiem finanšu tirgumu un līdz ar to varētu kompensēt grūtības, kādas pastāv veidojot budžeta politiku. Savukārt, manuprāt, ja šīs kapitālu tirgus darbojas, tad viens no eh, nosacījumiem, kāpēc lai tas darbotos, ir Banku Savienības eh, pabeigšana. Mēs atkal atgriežamies pie šī paša backstopa, lai pabeigtu Banku Savienību un lai varētu uzsākt ticamā veidā šo kapitālu tirgu savienību. Un vai mēs E, nesākam atkal visu dr drumstalot, tautiski runājot. Un visbeidzot, Xavier Rago, jūs runājat par politiskās, e, par monetārās politikas izmantošanu pārliekas spriedz apstākļos un pār šo jautājumu. Mēs, tam mēs uzduramies visu laiku un kā varētu padarīt ticam konverģences procesu. Priekšsēdētāji, gandrīz viss no manas puses, bet es gribētu tā klajā ar jēdzienu, e, kam bijusi liela uzmanība pievērsta parlamentā. E, Māstriktas kritēriju garā Eh, kur varētu definēt uz pieciem gadiem divus vai trīs mērķus dalībvalstīm, lai tās definētu savas struktūrālās reformas ar vairāk nacionālas piesaistas, nekā mēs varam šo, šodien. Paldies, eh, Beres kundze, un tagad mūsu eksperti, ja tie varētu pabeigt eh, sniegt atbildes divu minūšu laikā, būtu ļoti labi. Divas minūtes katram. Kurē kungs. Atvainojiet, man ir problēmas ar balsi. Vispirms atbildējušu Pervanšai Beresai. Steidzamības līmenis pakāpeniskai un kondicionālai konverģencei. Es neteicu, ka vēl monetārā politika ir sasniegusi savus robežas, bet pilnīgi noteikti var piekrist, ka jo, eh, ka citas politikas, budžeta politika var veicināt izaugsmi, jo labāk eh, un vieglāk mums būs strādāt un mazāka nasta tiks likta uz monetāro politiku. Tā tad ir zināma steidzamība. Tomēr eh, šis konverģences process ir vajadzīgs, lai nepieļaut to, ka Eh, budžeta kapacitāte tikt pārveidota par transferiem vienā virzienā, jo tas neatbilst ne līgumu burtam, ne garam, un arī transferi vienā virzienā tie gan pastāv, bet tos nodrošina eh, kopienas budžets, struktūrālai fondi, kohēzija fonds, un tas arī nav šīs diskusijas temats. Eh, tālāk par demokrātisko atbildību. Es um, nesākšu debatas par to, kāda būtu relatīvā loma Eiropas un nacionālajiem parlamentiem. Protams, um, mana nostāja būtu Eiropas parlamenta pusē, tīri dabiski, bet šeit ir politiskas pieņemamības dēļ ir jāatbalsta Eh, paredz eh, lomu nacionālajiem parlamentiem. Jau jautājums nav vienkāršs. Eh, un tālāk par Bēgas kunga jautājumiem es jau esmu pārsniedzis savas divas minūtes. Pirmkārt, Bēgas kungs runāja par komunitāro metodi. Domāju, ka ļoti nozīmīgi ir uh, apstiprināt to, ka visi mehānismi, kas tiek izveidot pēc šīs diskusijas, ka tie ir jāintegrē kom, kopienas mehānismos un jāvar no jauna integrēt Eh, citus mehānismus, kas eh, ne, nav tikuši integrēti, konkrēti stabilitātes mehānismu, tad tas būtu ļoti vēlams un tas dotu iespēju parlamentam pilnībā īstenot savu lomu. Tālāk par saikni ar suverēniem riskiem un banku riskiem. Pilnīgi noteikti. Ir jāatsaist abi šie riski Šis ir pakāpenisks un vidēji termiņu uzdevums un eh, vienotā no, eh, noregulējuma fonda eh, izveidošanas termiņš ir pēc astoņiem gadiem. Ir jāseko arī mm, banku ekspozīcija riskiem, bet tas notiks pakāpeniski un iespēju robežās, lai tas būtu atbilstoši pasaules uh, um, situācijai. Manuprāt, man ir jābeidz uh, savs atbildsniegšanas laiks. Thank you. For... Uh, paldies par visiem jautājumiem. Tas tik tiešām būs grūti atbildēt uz tiem divās minūtēs. Bet uh, es arī sākšu ar Beres kundzes uzdotiem jautājumiem. Un īpaši jautājums par makroekonomisko nelīdzsvaru procedūru vai šīs procedūras potenciāls ir pietiekami izmantots. Es varbūt eh, sniegšu dažus ciparus. Eh, procedūra ir relatīvi jauna, bet eh, jau ir novērtēts pirmais šīs procedūras gads un ir daudzi ieteikumi izteikti jau pirmajā gadā, bet no šiem ieteikumiem tikai 5% tika reāli ņemti vērā un īstenot dalību valstīs. 50% ieteikumu ir tādi, kuriem dalībvalsts ir pievērsuši kaut kādu uzmanību, bet ne tādu, kā tas bija rekomendēts, un tad ir atlikušie vēl 45% visu rekomendāciju, kur sakarībā nekas vispār nav darīts. Ja jūs paskatieties uz šiem cipariem, vismaz eh, nu, tādā veidā, kā es to izprotu, tad eh, var secināt, nu, netiek pilnībā izmantots procedūras eh, potenciāls. Un tas, manuprāt, rāda problēmu attiecībā uz to, kā Eiropa risina un kā attiecās pret dažādiem noteikumiem, ko tā pati sev uzsaka. Noteikumu izveidošana, nospraušana ir kaut kas tā viena lieta un īstenošana ir cita, un jā, noteikumi pastāv uz papīra, bet tie netiek pietiekami piemēroti dzīvē, tad uh, būs arī problēmas radīt pietiekamu uzticību, uh, par ko jau kolēģis runāja lai nostātos uz šāda ceļa, uz tādas pakāpeniskas uzticības eh, stiprināšanas un tad atkal soli pa solim virzīties eh, uz eh, riska dalīšanu. Man arī ir pilnīgi skaidrs, ka riska dalīšana pašreizējā monetārā un ekonomiskā savienībā ir nu, tikai optimāli nepieciešama daudz stingrāka savienība. Mēs vienojāmies par ekonomisko un monetāro savienību 99. gadā, un nevis tikai par monetāro savienību. Vai mums ir pietiekami daudz laika? Es nedomāju, ka mums ir uh, cita izvēle. Uh, Tā tad ir jāveic tas pakāpeniskā veidā, jo ja mēs uh, pārsniegsim ātrumu, kādā mēs reāli varam strādāt, tad es nedomāju, ka mums izveidosies savstarpēja uzticība, lai šos riskus kopīgi uzņemtos par banku savienību un saikni mm, ar banku vadītājiem. Jā, es domāju, ka tur vēl ir jautājums par backstop, par eh, pozitīvu apdrošināšanu, bet runāt par eh, nulles risku vai preferenciālo risku. Eh, tas ir risks, kas pastāv visā pasaulē, un tas ir vēl lielāks risks arī Eiropā, kur valsts nevar vairs izdot šos aizdevumus savā valūtā. Un kad tirgus uh, atkal saviņojās eh, šī gada pirmajās nedēļās, varēja redzēt, ka ir korelācijas starp CDS eh, trosiem un eh, šie suverēni aizdevumi atkal palielinājās. Un man šķiet, ka ir nepieciešams vairāk rīcības šajā frontē. Merci, monsieur le président. Monsieur Rago. Ragokungs, paldies. Atbildēšu ļoti īsi. Daži elementi papildinājumam. Par pirmo elementu, par monetārās politikas robežām, manuprāt, jāatzīmē ir tas, ka monetārā politika ir daudzveidīga šodien Eirozonā, gan arī banku sistēmas kapacitātes ir daudzveidīgas, un iespējas piešķirt eh, aizdevumus eh, mājasaimniecībām, uzņēmumiem dažādās Eiropas, Eirozonas valstīs. Eiropas apdrošināšana Banku Savienības pabeigšanai ir svarīgs stabilizēšanas mehānisms, kas dotu iespēju monetārai politikai rast zinām viendabīgu gumu Eirozonā. Manuprāt, tas ir svarīgi stabilizētas uh, nodrošināšanai. Otrkārt, par e, budžetu stabilizācijai. Monetārā zonā federālais budžets e, sasniedz ap 15% no stabilizācijai nepieciešamā, jo daudz funkciju, kas ir valsts funkcijas, e, kas de facto ir dalībvalstu funkcijas. Es domāju, ka neliels budžets 2-3% no Eirozonas IKP būtu ar nozīmīgu stabilizējošu devumu, jo visas eh, valstu funkcijas, eh, regālās funkcijas paliktu dalību valstu kompetence. Es domāju, ka mēs nedrīkstam samazināt nozīmi nelielam budžetam Eirozonas stabilizēšanai. Treškārt par darba tirgu runājot Eh, viens punkts par labu papildus bezdarba apdrošināšanai, kas ir, eh, lai īstenotu reformas konverģencija darba tirgu. Un es domāju, ka liela daļa mūsu problēmu nāk no darba tirgus eh, daudzveidības pirms krīzes un krīzes laikā. Tāpēc ir jāliek konverģēt darba tirgiem, uh, citi to dēvē par konkurētspēju vai struktūrālām reformām, un ir jādomā par stabilizēšanas rīku kā papildinājumu darba tir, tirgus konverģencei Eiropā. E, konverģences e, kodeks uz pieciem gadiem, kas dotu iespēju konverģē e, darba tirgiem virzienā uz augšu nedeflacionistiskā veidā būtu e, problēmas centrā, jo tas notiktu ļoti e, zema pieprasījuma laikā. E, līdz ar to neliels budžets ar darba, plus darba tirgus konverģence būtu e, pamat elementi eirozonas stabilizēšanā. Paldies, un pie mums ir, mums ir pievienojies priekš priekšsēdētājs Gualtjerī, es viņam solīju, ka viņš atgriežoties pārī uz prezidentūru, mēs tagad dodam vārdu ar referentam. Thank you. So, Siegfried Morrison. Thank Paldies, Zigfrīds Moršans. Paldies runātājiem par ļoti noderīgiem ieskatiem. Jautājums, protams, tāds, kāpēc mums ir nepieciešama vispār fiskālā kapacitāte? Uh, Un eh, ko mēs varam atļauties, ņemot vērā finanšu ierobežojumus, ar kuriem mēs saskaramies? Man svarīgākais ir jautājums, vai mums nepieciešams ir trieciena absorbēšanas iespēja, ņemot vērā, ka mums ir ESM, lai pabeigtu kapitāla savienību, jeb drīzāk instruments, lai varētu veicināt struktūrālās reformas nacionālo dalību valstu līmenī, lai uzlabotu konkurētspēju. Un jautājums ir īpaši abu centrālo banku pārstāvjiem centrālo banku baņķieri regulāri runā par struktūrālo reformu nepieciešamību. Kuras reformas jūs uzskatāt par neatņemamām, eh, lai papildinātu monetāro politiku, ko ECB īsteno? Un kuras no šīm reformām eh, būs tādas, kam nepieciešams finanšu iniciatīvas vai stimuli? Eh, ņemot vērā, ka ir nepieciešams Eirozonā noteikti stingrs nosacījums. Un, manuprāt, struktūrālas reformas ne maksā naudu un nepasliktina fiskālo kapacitāti dalību valstīs, bet e, jūsuprāt, kas būtu tās struktūrāls reformas, kur nepieciešama e, fiskālā e, iniciatīva par valstīm ārpus Eirozonas? un fiskālo kapacitāti. Kāds, jūsuprāt, būtu ieguvums šīm valstīm pievienoties EMS, jeb pie, pie, pievienoties Eirozonai kā tādai, un kāda būtu riski, ja viņi to nedarītu? Uh, un kāda veida nodrošinājumu būtu jādod valstīm ārpus Eiropas Savienības, līdzīgi kā koncesijas Britiem, respektīvi valstīm ārpus Eirozonas, kas nevēlas pievienoties eiro, eh, ņemot vērā to, ka fiskālā kapacitāte nevajadzētu atstāt negatīvu ietekmi viņiem. Un vai ir kaut kas tāds, ko jūs vēlaties papildināt? Par to, ka mums ir jāstiprina instrumenti, uh, kas ir mūsu rīcībā, lai eh, nodrošinātu to, ka dalībvalsts izpilda fiskālos noteikumus? Eh, vai ir kaut kas, ko jūs vēlaties papildināt vēl, respektīvi par to, kādu noteikumus jūs apsverat saistībā ar fiskālo disciplīnu Eiropā? Paldies, Pirko Ruanen Lērnen kundze. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos useista mielen... Paldies, priekšsarētāji. Vēlos pateikties par šīm ļoti interesantajām debatēm un jūsu viedokļiem. Kā līdzreferenti to saka savā darba dokumentā, Eirozonas budžeta kapacitāte un līdzīgi mehānismi ir jautājumi, kas ir apspriesti jau iepriekš cik jūsuprāt reāli ir tas, ka dalību valstis varētu atbalstīt šādu mehānismu? Tāpat arī vēl viens jautājums. Kuri, jūsuprāt, dalību valstīm ir lielākie problēma avoti un kādu veidu ietekmi šie mehānismi atstātu uz nacionālo suverenitāti? Un vēl viens jautājums. Kāpēc tieši šobrīd eh, Eiropas budžeta kapacitātes stiprināšana būtu īpaši svarīga? Paldies, Žanzortī! Merci. Paldies. Krekungs sacīja, ka Eiropas centrālā banka ir paveikusi savu darbu un dažkārt pat ir darījusi vairāk nekā tā specifiskā misija. Tā ir nākusi palīgā brīdī, kad Eirozonā nav ekonomiskās uh, vadības, un varbūt vajadzētu uh, mitēties iet uz riņķi. Nevar iedomāties budžetu bez politiska redzējuma. Ir jāizdara secinājumi par monetāro savienību, jo nav budžetā un finansiālas pārvaldības. Šeit mēs varam runāt par zinām veidu savstarpīgošanu, jeb mutualizāciju. Uh, Eh, valstīm ar pārliecīgiem parādiem un pēc tam, kuras tad būtu kompetences, ko varētu pārcelt no eh, dalību valstīm ar eirozonu. Jūs runājat par bezdarba apdrošināšanu, ko nozīmē dalību valstīm un ko tām izmaksā piedalīties šādā eh, finansējumā un no Eiropas Uh, eirozonas budžeta dalība valstis varētu saņemt to trūkstošo daļu, ko nav spējušas izmaksāt pašas. Un pakāpeniski tādā veidā eirozona piešķirtu uh, formu uh, savam budžetam, tajā pašā laikā atvieglojot nacionālos budžetus, cerot, ka konverģence, um, konverģence iestāsies. Paldies, Fabio Dimāzī. Well, thank you, Chair. Pavoš Beres. Paldies. Prieksēdētāji eh, Beres kundze jau runāja par tādu veselu eh, zināšanu lavīnu. Jūs iepriekš teicāt, ka stabilitātes pakta mm, nepieciešamību. Runāt par Spāniju un Īriju ar viszemāko IKP mm, parāda rādītāju pirms krīzes, un es domāju, ka tas ir diezgan pārliecinošs punkts teikt, ka mums ir privāti riska apsarpsīs mehānismi, jo mēs redzējām, kā portfeļu plūsmas eh, pagriezās pretējā virzienā. Jūs minējāt eh, Roberts Šilovs, piemēram, viņš ir ieguvis eh, Nobel prēmiju 2013. gadā runāt par nekapacitātēm vai kapacitātes trūkumu, kapitāla tirgu absorbēt triecienus. Bet, eh, labi, liekot to malā, es gribētu uzdot divus jautājumus eh, Rago kungam. Es piekrītu, ka fiskālās kapacitātes eh, par tām ir diezgan grūti vienoties, tie ir politiski jautājumi arī. Nodokļus, nodokļi varbūt nav īpaši stabils finansējuma avots Ko jūs domājat par banku licences piešķiršanu eh, no ESM puses, jo monetārā politika šobrīd tiek eh, neutralizēta ar pārāk lielu fiskālo konsolidāciju un nauda neieplūst reālajā ekonomikā. Un eh, te vajadzētu likvidēt to, ka ir pārāk politizētas nodokļu bāzes Es domāju, ka mēs noteikti varētu mazināt nodokļu slogu pilsoņiem, ja tāds pašs valsts kā Nīderlands, piemēram, varētu palīdzēt un dot uh, ieguldījumu uh, darbā Eiropas parlamentā un nodrošināt uh, varbūt tādu godīgāku piekļūtu, tad runa par uzņēmumu nodokļiem. Otrs jautājums par stabilitātes un izaugsmas paktu. Ciprats kungs būs šeit pēc dažām nedēļām un runās, stāstīs šeit par investīciju zelta likumu. Uh, par parādu un uh, grāmatvedības uh, noteikumiem, par mūsu turpmākajām labklājības plūsmām arī. Deutsche stabils ieskats, ECN ir uh, līdzīga noteikuma, tas ir 67. gada likums. Kāds būtu jūs viedoklis par to, Rago kungs? Paldies. Jādas kundze. Paldies. Es izteikšos īsi. Es domāju, ka mums pēc iespējas jāizsakās skaidrāk. Eiropas Savienības budžets ir, vairāk, ir mazāk kā viens picots no IKP, paturot prātā grūtības rast kopīgu pamatu par šo un citiem jautājumiem starp dalību valstīm. Un eh, šis sarūknājums par dažādām atšķirībām starp dalību valstīm un konkrēti solidaritātes un solidaritātes mehānismu trūkums ir šķiet skaidrs, ka uh, Mums nepieciešams spēcīgs regulējušas ietvers Eiropas Savienības eh, līmenī un nevis eh, finanšu kapacitātes līmenī, jo šeit eh, finanšu kapacitātes līmenī ir neusticība, un to ir minējuši arī citi runātāji, pat ar dalību valstīm, uz partneriem, un ko tad labāk, vājākās mm, valsts dabūja no šīs krīzes solidaritāte vai, vai taupības pasākums, un ir jā, piemēram, uh, katrs eh, cilvēks tūkstošiem maksās, tūkstošiem maksās eh, turpmākajos gados par visu šo haosu. Mēs nedrīkstam veidot sociālo dempingu un mums ir jārod atpakaļ šo dalību valstu uh, uzticamība. Vai jūs domājat, ka Eiropas Savienības līmenī šādu uzticību būs iespējams izveidot? Es šaubos. Un vēl viens jautājums. Ko mēs varam darīt, lai izvairītos no šādas finanšu un banku krīzes nākotnē un kas uh, būtu jāapstiprina vai jāpapildina Banku Savienībā, par ko jūs nu pat runājat. Paldies! Paldies, Ernest Margau! Sí, eh, gracias, presidente, en castellano, sí. Paldies, priekšsēdētāji, jūs atļauju runāt spāņu valodā. Pirmkārt, īsas, īsas pārdomas par uh, eh, eh, ar Cui kunga sacīto un arī uh, Tāpat Fabio de Mazī atsauca Spānijas parādu, pilnībā piekrītu. Bet tomēr četri konkrēti jautājumi par pieprasījuma deficītu izskanēja. Atsauce deficīts investīcijās, kas nāk līdz šim pieprasījuma deficītām. Visi piekritīsim tam, ka krīzes laikā ir tīpaši daļā no mūsu valstīm, iespējams, kādu citu, kādu iemeslu dēļ darīja visu, lai mazinātu ārējo parādu. Un vai jūs piekristu pārdomām, ka ir jāpalielina pieprasījums? Otrakārt, uzklausot um, Eiropas centrālās bankas attīstot, tāpat arī uz uh, vakar uh, taks komitejā, uzklausot sacīto, izskanēja, ka Eiropas um, Eh, fiskālajam eh, Eiropam, Eiropas budžetam būtu jābūt neitrālam. Izskanēja vairāki skaitļi, tomēr eh, jāpatur prātā fiskālā izvairīšanās no nodokļu nomaksas, kas sasniedz miljārdu šobrīd. Treškārt, tika pieminēts Savienotās valsts atbalstu Ragokungu sacīto, bet jāpatur prātā 2-3% eh, skaitlis, bet 29. gadā Savienotajos valstīs federālais budžets bija 2, eh, 5% eh, un eh, nemaz netik daudz gadus vēlāk, tas sasniedza 15%, un tās ir savienotās valsts ar visām eh, tām sakām, un, tas, eh, un šis eh, viss process notika krīzes atgūšanās periodu laikā. Un visbeidzot, nav tas tieši saistāms ar fiskālo kapacitāti, bet šogadu laikā mēs esam uh, vērojuši, kā līdzsvara trūkums dalībvalstīs ir novedis arī pie biģ, uh, budžeta līdzsvar iestāšanās, bet nav nekādā veidā sankcionētā pārpalikumu veidošana, pie konkrēti šeit ir runa par um, Vāciju. Un šāda rīcība Eiropas izpratnē rada papildus līdzsvaru trūkumu Eiropā. Thank you. Paldies. Vairāk neredz nevienu ēnu, ēnu referentu. Dodam vārdu mūsu ekspertiem. Benoā kurai kungam vispirms. Thank you, thank you, <clears throat> I'm sorry, but, uh... Paldies, atvainojos, atkal balsts zūd. Pirmām kārtām, es gribētu atbildēt uz uh, Atvīkunga teikto. Viņš citēja mani, ka es teicu, ka centrālā banka ir jau izgājusi ārpus savas misijas. Nē, mēs neesam izgājusi ārpus savas misijas. Mums ir skaidra misija, eh, līgumā tā ir stabilitāte, to kontrolēt jūs, un eh, to mēs arī šeit daram. Mēs neizējām ārpus šiem rāmjiem. Bet eh, kas ir taisnība, ka būtu daudz, daudz vieglāk mums, ja arī citas Eiropas Savienības politikas būtu efektīvākas, un tas nav tikai par fiskālo politiku. Tā kā tas tik tiešām atvieglinātu šo nastu. Otrām kārtām. Tik uzdots jautājums par eh, to, kuras, eh, kādas reformas ir nepieciešams. Nu, tā būtu gara diskusija, bet es gribētu to sasaistīt ar uh, man galo kungu teikto par investīcijām. Tātad reformas, kas ir nepieciešams, tādas, kas veicinātu investīcijas, vairāk investīcijas. Ļoti vienkārši tā, ka to varētu teikt par dažām valstīm, par biznesa vidi, par to, lai vide būtu tāda, ka biznesa cilvēki grib uh, investēt, uh, darba spēks ir uh, lēts, teiksim, tad nepieciešama tikai vēlme un iespēja investēt un iegūt pelnesīgas projektus. Tāpat arī produktivitātes eh, palielināšana. Tas eh, saistās ar manu iepriekš teikto. Monetārā politika var radīt izaugsmi īstermiņā, eh, ilgtermiņā to nevar, tur nepieciešams investīcijas, kuras savukārt veicina produktivitāti, un tas ir nepieciešams, ir dažādi veidi un dažādas valsts. Es piekrītu arī agrāk izteiktai piezīmē, ka te nav runa par izmaksu samazināšanu, nav runa par konkurētspējas veicināšanu samazināt izmaksas, tātad runa ir par produktivitāti. Tātad šis uh, risinājums, no kā iegūst visas puses. Un visbeidzot, Demēs Īkungs runāja par uh, uh, banku sektoru, uh, ko mēs no tā esam mācījušies. Um, mūsu skatījumā nav tik svarīgi, vai ESM ir vai nav banku darbības licence. Mūs vairāk satrauc tas, jā. Ja E, tādā gadījumā, ja licence tiktu izsniegta ESM, vai mēs e, sniegtu viņiem tad centrālās bankas naudu monetāra uzdevuma veikšanai, vai tas būtu atbilstoši līgumam. Tā tad e, nav tik daudz jautājums par to, vai viņiem ir nav licence, bet ko viņi ar to dara, un man būtu grūti paredzēt situāciju, kad ESM tiktu finansēts tieši vai netieši no ECB bez monetārā finansējuma. Paldies! Paldies! Tagad. Nota kungam vārds. Neizslēgts mikrofons. Paldies. Sākumā gribu teikt, ka ļoti lielā mērā piekrītu, praktiski gandrīz piekrītu tam, kas tika teikts par investīcijām un struktūru reformām un tā tālāk. Gribētu teikt, ka finansēšanas izmaksas nav bijušas eh, kavēklis nekām, nu no jau kādu krietnu brīdi Eirozonā, tā ka tam nav nekādas saiknes ar investīciju trūkumu. Tur ir runa par produktivitāti izaugsmu, tur ir runa par uh, uzņēmiem vienkārši, ka viņi uzkrāja naudas līdzekļus, um, pērk paši savus krājumus tā vietā, lai investētu. Tā tad uh, tur ir runa par struktūra reformu trūkumu un viena lieta, ko es varētu vēl piebilst, uh, Eh, Kreikunga teiktiem ir, eh, ka reformu struktūra, nu, varbūt par to jāpiedomā, ir valsts, kurās ir reformas, tās tiek eh, vērsts uz darba tirgu, bet ja jūs tikai reformējat darba tirgu un neformējat darba tirgu un produktu tirgu tāpat laikā, tad ko jūs reāli darat? Jūs tikai pārbīdat šo pievienoto vērtību no darba spēkus kapitālu, jūs nepalielinat vispārējo uh, kapacitāti, un te jāliek lielāks uzsvars uz produktu tirgu reformām un eh, jādomā arī par reformu pieņemamību, jo pārāk bieži reformas tiek uzskatīts par tādā pārāk eh, elitāra pasākumu, kas eh, nodara ļaunumu darba spēkam kapitāla vārdā, un tā tad ir nepieciešama laba kombinācija mm, šīm reformām produktivitātes stiprinošas reformas, kuras savukārt veicinās investīcijas. Un arī par makroekonomiskā nelīdzsvaru procedūru runājot, es domāju, ka pārpalikums eh, tekošajā kontā arī ir eh, pašmāju iekšējā nelīdzsvara eh, rādītājs. Un par Spāniju un Īriju piekrītu, ka krīzes. Krīze radīja milzīgu triecienu mājokļu tirgū, kas pilnīgi izgāja ārpus kontrolas, un es eh, varētu arī teikt, ka publiskais valsts finansējums tam atskaidrā zināmā mērā eh, īpašam nodokļu ienes liels eh, ie, ieņēmums, un tas parāda, ka šādā vidē uh, fiskālās pozīcijas elastīgums attiecībā uz to, kas notiek finanšu sektorā, kas notiek eh, jūsu mājokļu tirgu un kas notiek eh, reālajā ekonomikā, ka tas ir daudz lielāks. Tātad varbūt buferis, kas jums eh, nepieciešams ap zem 3%, lai izvairītos no tā, kas liktos laikos. Jūs pārkāpjat 3%, ka tam ir jābūt varbūt vēl lielākam nekā mēs domājam agrāk. Un es domāju, ka ja mēs aplūkojam stabilitātes un izaugsmas paktu, tad visas interpretācijas vairāk ir vērsts uz šiem 3% augšējo limitu, bet eh, paša pakta pamats nav 3%, pamats ir eh, būt tuvāk līdzsvaram vai pārpalikumam. Un ja pie tā stingrāk pieturētos, tad es joprojām uzskatu, ka tas trieciens, kas eh, bija, būtu bijis pārāk liels, lai tā stabilitātes pakta apjoma ietvaros to atrisinātu, bet katrā ziņā situācija būtu bijis labāka nekā tā bija. Uh, politiskā ziņā es domāju, ka pa, pa politiku es nekomentēšu neko. Paldies. Thank you. Liels paldies, un tagad Rego kungam vārds. Thank you, Mr. Uh, president. Uh, Paldies, priekšsādātāji. Es tomēr izteikšos franču valodā. Ļoti īsi. Pirmkārt, domāju, ka par investīcijām Eirozonā tas ir prioritārs jautājums, ir investīcija deficīts, un tad, kad mēs analizējam investīciju deficītu, viens no eh, pirmajiem faktoriem, kas to ietekmē, ir pieprasījuma deficīts. Otrais faktors ir eh, rentabilitāte, tā jāskata 5-10 gadu garumā. Šķiet, ka makroekonomiskā situācija ir saistāma diviem jautājumiem - cenu dinamika un pieprasījuma deficīts vairākās uh, nozarēs šobrīd ir deflācija, tas neveicina investīcijas Eirozonā, un otrkārt neskaidrība jautājums, kas ir ļoti eiropeiska sastāvdaļa. E, tas attiecas uz Brexit, uz bēgļu krīzi, uz e, reformu jautājumiem. Un, ja tas notiek, e, visai nemierīgā vidē, tad eh, tomēr jādomā par spēcīgu signālu Eiropas eh, projekta eh, dzīvot spējai un ir jāmeklē grība mek rast risinājumus un dažkārt šī grība pietrūkst Eiropas diskusijās. Tālāk runājot par uh, SM, kas ir svarīgs um, kopīgā risku uzņemšanās instruments. Es ļoti labi saprotu uh, Benoā Körē domu gājienu par uh, vērtspapīra emitēšanu. Uh, E, tas atbilst zināmam pragmatismam, ko es saskatu arī citās valstīs, piemēram, Anglijā e, vai Savienotajās valstīs, kas ir saprotams un pat vēlams, bet līguma ietvaros tas ir ļoti sarežģīts. Un Eiropas centrālai bankai ir jāpiedalās makroekonomiskās situācijas stabilizēšanā. Tas notiek citās analoģiskās vietās, piemēram, Savienotajās valstīs. Otrkārt, es nerunāju par iespēju zeltlikumu ieviešanu izslēgt investīciju no deficīta noteikumu izpratnē. Šī E, doma tiek aizstāvēta gadījumā, ka svarīgi nozīmīgas recesijas apstākļos valsts varētu investīcijas izslēgt no deficīta pasākumu. Kāpēc tikai krīzes gadījumā? Mēs balstāmies uz diviem apsvērumiem. Pirmkārt, grūti iedomāties, ka valsts investīcija būtu spēcīgi precikliska. Um, valsts investīcijas eh, nebūs konkrēti ar preciklisku darbību, bet eh, ir vēlams nepakļaut investīcijas makroekonomiskam ciklam, un tāpēc kaut vai lai izvairītos no procikliska sadalījumā. Tas būtu vēlams. Otrais arguments ir tāds, ka investīcijas šodien ir ar eh, taustāmu sastāvdaļu. Investīcijas, ko grūti izvērtēt, cilvēka kapitāls, izglītība, uh, veselības kapitāls, kas arī ir jāglabā veselības gadījumos, un tāpēc mēs nevaram recesijā mums ir jāpatur eh, visi šie aspekti, arī recesijas apstākļos tie ir nepieciešami konverģencija. Eh, šie abi argumenti mums eh, palīdzēja izveidot šo zelta likumu, bet es domāju, ka piekritīšu jums, ka nevajadzētu iekļaut procikliskas dimensijas eh, dalībvalstu līmenī. No manas puses tas būtu viss par pārējām funkcijām. Eh, man šķiet, ka, jā, es runāju par bezdarba apdrošināšanu Tas eh, varētu būt papildinošs pasākums par eh, enerģijas pārēju. Es domāju, ka atsevišķi projekti atbilst Eiropas sabiedrības interesēm, tad, piemēram, eh, enerģijas ziņā tas varētu arī pamatot un attaisnot Eiropas budžeta esamību. Paldies! Gribu izteikt komentāru, ka mums šobrīd ir eh, šāds eh, zelta noteikums, jo zem 1,5% eh, tikai preventīvā ziņā tad nevar saņemt Eiropas problēmu līdzfinansējumu, ar to varbūt nepietiek, bet, nu, jā, tas varbūt ir nedaudz nekonsekventi, tas ir tikai uh, Eh, preventīviem pasākumiem, ne korektīviem. Tātad varam tagad eh, pāriet pie brīvā mikrofona daļas, ir vēl nedaudz laika. Vai kāds vēlētos uzdot vēl kādu jautājumu? Žan, dēdu tavu ķermeņa valodu, turosies. Man būtu papildi jautājums Ragokungam par investīcijām, kas eh, Um, būtu korelācijā ar pieprasījumu. Vai jūs domājat, ka investīcijas ir korelācijā ar tādu vidi, kas uh, pieļauj rentabilitāti? Tur, kur rentabilitātes nosacījumi nav pietiekami, nevar būt investīcija. Otrais novērojums - vienotais tirgus vēl aizvien ir ļoti sadrumstalots attiecīgi investoram. Ir nepieciešama paredzamība. Viņš zina, kā noteikumi mainīs, mainīsies, jo tirgus ir sadrumstalots. Un eh, nesot skaidrībai par rītdienas noteikumiem, nav investīcija. Mēs runājam par telekomunikācijām. Runājot, ir 28 eh, regulējošas lēvējies tādas, piemēram. Un kamēr nav sakārtot Eh, vieti, vienotais tirgus un nesam tikuši galā ar šo sadrumstalotību, eh, mēs nejutīsim šo politisko uzrāvienu. Man korelācija ar pieprasījumu eh, manā izpratē ir relativizējama, jo šodien tā nav realizēta un ņemta vērā. Globalizācijas apstākļos mēs velkamies astē. Jā. Paldies, Elīze Lūda. Paldies eh, par visu, ko šovakar esat mums stāstījuši. Es gribētu eh, uzzināt īpaši ECB pārstāvu viedokli par to, kādā veidā mums vajadzētu risināt valsts parāda jautājumu. Tas kļūst par problemātisku jautājumu saistībā ar eh, kaut ko, kas bija lielā mērā ar to saistīts, bet tāpat laikā saistīts ar visiem citiem jautājumiem, tas ir Banku Savienība, un Banku Savienība pati, tā ir savi uh, riska kontrols mehānismi, un es te domāju par uh, vienotu noteikumu grāmatu un vienotu uh, noregulējumu, tā tad varbūt ir jāstabilizē šis eirozonas elements, lai varētu uh, novērst uh, citus uh, riskus un tādā veidā novērst arī nepieciešamību citiem instrumentiem. Kā jūs saskatāt šo saikni? Un, protams, arī, ja citi gribas atbildēt, jūs esat um, aicināti, Natkungs, man liekas, jūs to jau atbildēju, bet es vienkārši gribēju nedaudz saprast, kāda ir ECB izpratne attiecībā uz šiem aspektiem. Pērvančs kundze, jums vārds. Paldies, es gribēju uzdot vienu jautājumu, pavisam īsi. Pagājušā nedēļā uh, mums bija doziņas plenārsēdē par to, kā izmantot TCB. Varbūt, uh, ja jūs strādājat centrālajā bankā, jūs varētu atbildēt šo jautājumu, jo no nu, acīm redzams, ka par priekšlikumu tiks runāts un tas tiks uh, parlaments atk pārumāts atkal parlamentā. Tā tad es gribētu izmantot. Uh, uh, eh, Notkunga klātbūtni, varbūt viņš varētu ko komentēt. Paldies. Karekungam vārds. Paldies. Vēlreiz atvainojos, balss zūd. centīšos darīt, ko vien varu. Ļoti atvainojos par savu balsi. Pirmkārt, par Bereskundas jautājumu. Tātad, zināmā mērā, ko darīt, tas ir no nu, mūsu profila jautājums. Tātad, domāt, ko darīt, to ir 33. pants paredzēts EB statūtos, un tas jau ir izmantots Tas ir jau nodots NCB un tāpat arī dalībvalsts centrālajām bankām attiecīgi un tas atkal tālāk, kā viņas to sadala, ir viņu lēmums. Tā ka jā, tas tiek darīts un jebkādas citas schēmas dēļ vajadzētu mainīt līgumu un par to mēs nevaram lemt, ko ar šo naudu darīt. Ferēras kundzes jautājums par valstu parādiem un banku savienību. Šķiet, ka jautājums ir uzdots, kā paralēls pasākums vai virzība banku risku mazināšanai un noguldījumu apgūtošanāšanas schēmai. Banku risku mazināšana, de-risking nav vienīgais pasākums. Uh, pastāv dažādi citi riski, ir jāuzlabo kapitāla kvalitāte un citas lietas, tā ka tā ir diskusija, kas jau ir ārpus banku savienības dimensijām un tālāk par valstu riskiem. Fakts, ka mēs par to šodien runājam, runājot par kopīgu fiskālo kapacitāti, tas demonstrē, ka tam visam ir arī citas dimensijas, tā ka tas uh, nav jautājums tikai eh, par eh, valsts parādiem un edis. Abas diskusijas ir daudz eh, plašākas. Kā jau es teicu agrāk, mēs uzskatām, ka ir jābūt virzībai uz banku valsts parādu ierobežošanu, bet tas jādara piesardzīgi un tas jādara pēc iespējas konsekventāk atbilstoši tam, kas notiek starptautiskā līmenī, un mēs esam ļoti tālu no tā, tā ka gribētu aicināt šeit eh, rīkoties piesardzīgi, un visbeidzot, ja drīkst eh, priekšsādātāji, atgriezīšos pie Ragokunga teiktā, eh, un tas ir neskaidrība. Ir ļoti daudz neskaidrības avotu Eirozonas ekonomikai, daudz no šiem faktoriem ir ārpus Eirozonas un saistās ar globālo ekonomiku, tātad tie ir pilnīgi politiski, bet eh, ir arī neskaitība par eh, monetārās savienības nākotni, par eh, mehānismiem, par šiem triecieniem, kas ir jāabsorbē, un tas arī attur investīcijas un patēriņu Eirozonā. Tātad tas saistās ar piecas priekšsādātāju ziņojumu pašu pamatu. Uh, Ja mēs varētu izskaidrot skaidrākā veidā Eiropas pilsoņiem, kāds būs uh, ceļš, ceļakarte ekonomiskajai monetārai savienībai turpmākiem pieciem desmit gadiem, tad uh, mēs izņemtu ārā elementu šīs uh, neskaidrības. Tātad tieši tāpēc šī diskusija, manuprāt, ļoti svarīga. Thank you. Paldies. Nezinu, vai bija kādi jautājumi jums, vai jūs gribētu ko teikt, pavisam īsi, Ragokungs. Jā, Anna. Ļoti īsi piekrītu Žanārtu īsacītajam, lai neizklausītos pēc naiva Keina piekritēja. Par Spānijas pozitīvo dinamiku īsā termiņā lai vidējā termiņā pēc septiņiem gadiem es norādīju stabilizāciju nesošo deficītu investīcijās. Ja mēs redzam, ka krītās rentabilitāte šī šeit ir jādomā pār cēloņu sakarībām, bet mēs varētu analizēt investīciju deficītu. E, no manas puses tas ir viss, ir būtiski elementi par um, neskaidrībām, valsts parādu, Grieķijas parāds un sistēma, kas dotu iespēju konsekventā politiski pieņemamā veidā samazināt Grieķijas parādu. Manuprāt, tas būtu spēcīgs signāls. Domāju, ka tas palīdzētu nodrošināt eirozonas politisku konverģenci. Paldies! Notekungs, vai jūs vēl ko gribat sacīt? Just, uh, I mean, I already gave. Varbūt uh, pavisam īsi, jo pamatā jau izteicos par valsts parādiem, bet uh, Ir svarīgi atcerēties, ka ja jums ir finanšu sektors un jūs vēlaties to drošu, tad vienam pamatprincipiem ir tā, jābūt tam, ka riskiem ir jāpiešķir atbilstoša cena, ja vērtība. Un ja mērķis ir cits, tad jūs apzināti piešķirat riskam mazāk vērtību. Un, diemžēl, ir situācija tāda, ka jūs novē, nonāksiet pie pārmērīga riska uzņemšanos finanšu sektors ir pārāk nopietns, lai to izmantotu atšķirīgiem mērķiem. Banku regulējumam ir jābalstās uz tā, ka riski tiek pareizi novērtēti, precīzi, jo valsts parāda, protams, nav bez riska. Pie tā ir jāpierod. Un tāpat laikā jādomā arī par pietiekam gariem pārejas periodiem, lai pāriet no situācijas, kur mēs e, esam šobrīd, uz tādu situāciju, kas būtu no e efektīva skatījumā tāda, kur, kur mēs arī būtu vēlē, vēlētos nonākt pēc kāda laika. Priekšsēdētājs, paldies! Un dodu vārdu Bogas kungam īsai tehniskai Pirms tam vēl īsta tehniska reakcija uz Murašana kungu sacīto. Ir 30. pāns, 4. punkts ECB statūtos, kas e, nosaka, ka daļu no peļņos var ar īpašu procedūru izmantot. Tā kā nav pilnībā patiesība tas, ka jūs esat atkarīgi pilnībā no tā, ko līgumos raksta, jūs pat varētu pēc dažu sacītā būt iniciātori šādu grozījumu veikšanai. Nu, es nerunāju par to, ka jūs esat gatavi to darīt. E, šodien pat neprasam atbildi, to mēs visi saprotam. Varbūt e, Notakungs, šī diskusija par e, valsts parāda, valsts risku Um, cenu veidošanas. Īsti nesaprotu, kā banka izvairītos no problēmas, piešķirot riskiem mazāku cenu un tādēļ izvairīties no bankrota. Ja valstī ir defaults, tad uh, nav atkarīgs, uh, vai bankai būs 25 vai 35 procenti risks. Es domāju, ka problēmas būs vienalga, tā, un tādējādi netiek problēmas atrisināts ar šādu pieeju. Līdz ar to, manuprāt, ir ļoti pareizi tas, ko ECB priekšsēdētājs saka, ka vislabāk to risināts ar bāzeli, uh, Un mums vajadzētu izvairīties no debats par eh, riska mazināšanu, jo tas, kas eh, tirgiem nepatīk, ir tieši nenoteiktība, tīpaši šajā jomā. Un tagad laiks Bogs kungam eh, izdarīt secinājumus. Jā, pavisam īsti priekšsarētāji. Šeit nebūs nekādi lieli secinājumi Um, nākamajā mūsu darba dokumentā mēs iestrādāsim to, ko dzirdējām šodien no ekspertiem. Paldies jums par jūsu uh, sacīto, tāpat arī kolēģiem paldies, kas uh, izklāstīja šeit gan politiskos uh, uzskatus, gan arī zinātnisko pieeju. Nesen uh, tiekoties ar saviem vēlētājiem, ka Eh, sadarbojos kā Vācijas kristīgais demokrāts ar franču sociālistu Eiropas parlamentā un daži to dzirdot eh, mani kaunināja. Ko jūs tur tagad darat? Es teicu, ka šeit ir divas lietas jāizdara. Jāatrisinā lielāka izaicinājuma šobrīd un jāatrisina problēmas, kas ir starp dalību valstīm. Bet tāpat laikā, kā atbildīgās personas, mēs nedrīkstam aizmirst to, kur mēs vēlamies nonākt ar šo Eiropas Savienību. Un tāpēc mums ir jāmācas no krīzēm, jo pasaule negaidīs, kamēr mēs būsim gatavi. Un ņemot vērā sacīto un dzirdēto, mēs esam mūsu darba sākumā. Bet svarīgi ir panākt, ka abas šīs komitejas un plenāra sesija apstiprina pašiniciatīvu ziņojumu, kas skaidri nosaka, kāda ir Eiropas parlamenta nostāja kopumā. Un tādējādi komisijai un padomei tiek tu izteikti aicinājumi nopietni sadarboties ar tieši ievēlētajiem Eiropas pilsoņu pārstāvjiem. Nevis vienkārši atstumt šīs lietas malā, kā mēs to daudzkārt jau, diemžēl, esam piedzīvojuši. Un tāpat ir arī svarīgi, ka fiskāla kapacitāte nevar būt attaisnojums par neizdarītiem mājas darbiem. Es Knota kungam pilnībā piekrītu. Procentu likmes nav tas sāpīgākais punkts. Tad, kad es veicu investīcijas 70. gados, man bija mazāk jāmaksā procentos nekā tie, tas, kas jāmaksā šobrīd kādam, kurš vēlas investēt uzņēmumos. Un e, labāks regulējums, vai mēs darām pietiekami attiecībā uz e, instrumentiem, kas netiek izmantot izaugsmas veidošanai. Vai nav tā, ka tiek atbalstīti arī tādi kaut kādi mīļie projekti? E, daudz, kur varbūt ir iespējams rīkoties daudz precīzāk, pielāgojot risinājums tā, tā skaitā arī eh, par budžeta līdzekļiem runājot. Uz šiem jautājumiem mums ir jāatrod atbildes, kas attiec uz valstīm orientētajiem um, ieteikumiem, tad eh, arī tur paliek vēl neatbildēti jautājumi. Un kļūst skaidrs, ka daļa no tā, ko mēs varam izdarīt, arī bez līguma grozījumiem tomēr ir iespējams Bet ir arī tādas lietas, kur visdrīzāk mums jāsāk domāt par līgumu grozījumiem, kas, protams, ir garāks ceļš, bet jādomā par abiem šiem alternatīvajiem ceļiem, ja mēs vēlamies stiprināt Eirozonu jeb Eiropas Savienības uh, kodolu. Un to arī eh, iedzīvotāji sagaida mums, kā no Eiropas parlamenta deputātiem. Paldies! Paldies! Šī ir bijuši ļoti interesantas diskusijas, eh, produktīva sanāksme. Paldies vēlreiz mūsu viesiem par viņu devumu mūsu diskusijām. Tagad darbs, protams, būs jāturpina tālāk. Paldies!